Eiropeisko konte, konsensu plenārsēdē dažādās politiskajās partijās. Paldies! Paldies, Dafa kungs! Paldies visiem par šīm garajām un interesantajām diskusijām. Debats ir noslēgtas un mēs balsosim šodien 12. bet ne par šo priekšlikumu. Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir Džefrīva Nordena ziņojuma īs izklāsts pretmīnu pasākumu jomā panāktais progress un uzreiz dot var Orten kungam uh, vārdu četrām minūtēm. Viņš ir referents, lūdzu. Uh, thank you very much. Liels paldies, priekšsādātais kundze. Vispirms uh, gribu paust savu vilšanos par to, ka nav paredzēts pilnvērtīgs debats plenārsēdē par šo svarīgo jautājumu. To atbalsta plaši visas politiskās grupas un gribu pateikties visiem ēnu referentiem, par lielisko sadarbību. Daudz no mums 90. gados cīnījās pret uh, kainieku mīnu izmantošanu, jo mēs apzinājāmies, ka tūkstošiem cilvēku iet bojā šo mīnu dēļ, un uh, uh vēl tūkstošiem cilvēku ir ievainoti, un tika notika vienošanās, ka kainieku mīnas nedrīkst vairs izmantot bruņojumā. Uh, bija tāda plaša starptautiska mobilizācija, bija politiskā grība, tika mobilizēta resursi gan no valdību, gan no NVO puses, lai pārvarētu šo problēmu, kas ne tikai eh, liek iet bojā cilvēkiem, bet neļauj attīstīties valstīm, kas atgūstas no bruņotiem konfliktiem. Tika pieņemta deklarācija un eh, tika sponsorētas pretmīnu darbības, un mēs cerējām, ka šo uh, problēmu varēs atrisināt, bet tagad mums jāiz, jājautā, kāpēc tā nav atrisināt, kaut gan būtisks progress ir panākts. 14 gados vairāk kā 90 valstis vēl saskars ar šo problēmu, problēmu un ir arī citi nesprāguši munīcijas uh, uh, jautājumi jārisina. Liela resursa tiek tērēti pretmīnu pasākumiem, bet mēs gribētu vērst vēlreiz uzmanību uz šo jautājumu, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas Savienības institūcijas ir cieši iesaistīts pretmīnu pasākumos, un es augstu novērtēju komisijas lomu šajā jautājumā, kas ir viena no galvenādajām ieguldītājām kopā ar citām dalībvalstīm, ar, ar ASV un Kanādu. Savā ziņojumā es galvenokārt pievērsos kainieku mīnām atzinu arī to, ka e, sprādzienu bīstams kara paliekas var sastāvēt arī no citajiem nesprāgušiem munīcijas e, e, pārpalikumiem. Mēs ceram, ka mūsu motīvi ir pareizi, ir arī pētījumi, kas tiek veikti, un tos esmu uzsvers savā uh, ziņojumā. Birma un Lībija, kas, piemēram, nesen ir izmantojuši izliekot kainieku mīnas, arī FARC, kā um, pretošanās grupa arī uh, gatavo savus improvizētos spriedzekļus, un uh, arī citi grupējumi lieto šādus improvizētos spriedzekļus, un tie apdraud ne tikai uh, karavīrus, bruņotos spēkus, bet arī vietējos civiliedzīvotājus. Tāpēc jāpievērš uzmanība tiem, uh, kuru uh, rīcība turpina ietekmēt negatīvi nevainīgus civiliedzīvotājus. Mēs uh, plaši konsultējāmies par šo ziņu. Mums bija seminārs janvārī, kurā piedalījās uh, starptautiskās kampaņas pārstāvi pret kainieku mīnām un uh, atmīnēšanas uh, un sarkanā krusta pārstāvi, uh, starptautiskais trasta fonds uh, atmīnēšanai. Uh, un arī ārējās darbības dienas bija pārstāvēts. Un mēs uh, arī saņēmām rakstiskus ieguldījumus no daudziem citiem. Uh, seminārā mēs vienprātīgi vienojāmies, ka komisijai vajadzētu paredzēt budžeta pozīciju pretmīnēšanas pasākumiem. Bet uh, redzam, ka mums ir ekonomiskas uh, grūtības dalību valstīs, tad uh, šajā ziņojumā galvenais signāls ir fokusēt eh, pūliņus pret eh, mīnām eh, un ir jāiedrošina arī tām valstīm, kuras to var atļauties, veltīt vairāk savu resursu, lai cīnītos pret kainieku mīnu izmantošanu un veltīt līdzekļus atmīnēšanai. Daudzas valstis saņem starptautisko palīdzību un varētu arī daudz pašas ieguldīt, un ir tāds valsts kā Bosnija, kur uh, Eh, konflikts ir beidzies, bet ir ļoti daudz sprādzienu bīstam kara palieku. Šīm valstīm vajadzētu vairāk izmantot savus bruņotos spēkus, apmācot uh, cilvēkus uh, armijā, humanitārajā atmīnēšanā. Priekšsēdātais kundze, es domāju, ka labāka starptautiska koordinācija un prioritizācija varētu um, arī uzlabot um, pārvaldību, labāku ziņošanas veidu un labāk izmantot līdzekļus. Uh, uzlabos eh, situāciju atmīnēšanas jomā, un tā ir realistiska iespēja eh, tuvākajā nākotnē. Paldies! Norden. Paldies, Van Ordenkungs, par šo prezentāciju. Tagad es dodu vārdu brīvā mikrofona ietvaros Basēsku kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka Van Ordenkungs ziņojums atsāk debatas par vienu no drošības riskiem, kas vēl aizvien ietekmē Eiropu. Antipersona, eh, kainieku mīnas eh, ietekmē pašas teritorijas, tā skaitā arī Balkānos ir arī nelaimes gadījumi civiliedzīvotāju vidū. Es eh, gribu sācīt, ka ne visas ietekmētās valsts, ne visās ir ietekmētās iespējams e, operācijas, un ļoti bieži šo valstu iedzīvotāju riskē kļūst pār upuriem. Tāpēc es domāju, ka e, starptautiskā sabiedrība varētu sniegt atbalstu, lai konflikta zonas satīrītu. Tāpat arī ir nepieciešams, lai um, vietēju līmeņu valdības iesaistītos attīrīšanas pasākumos. Šeit var pieaicināt īpašos NVO, lai pieliktu eh, visus pūliņus, lai tiktu galā ar šo risku. Paldies, Kopas kundze. Priekšsēdētāji, sociālistu demokrātu grupām ir gandarīti, ka 12 gadus pēc Otavas konvencijas mēs esam varējuši ievērojami samazināt kainieku mīnu upuru skaitu. Un mēs lepojamies, ka parlaments šeit varēja būt ar avangārda lomu, lai izveidotu pasauli bez mīnām. Bet darbs vēl nav pabeigts. Ir tūkstošiem personu, kas cieš no šo ieroču pielietošanas sekām. Mēs šodien runājam par ziņojumu, kas ir paredzēts, lai uzrab, uzlabotu mūsu starptautiskās darbības, lai varētu nodrošināt labāku nākotni, un ir laiks pārskatīt globālo situāciju un intensificēt mūsu cīņu pret mīnām konsekventā veidā, koncentrējoties uz eh, tām iedzīvotāju daļām, kas cieš no šīs nelaimes. Mūsu vietējā un starptautiskā eh, līmeņa darbības attie, nedrīkst attiekties tikai uz skaidrieku mīnām, bet uz uh, visām kara paliekām, tādām tā skaitā kā kasešbumbas. Un mums ir jāpatur e, prātā, ka ļoti liels upurskaits ir pilnīgi nevainīgi bērni. Es gribu pateikties Van Orden kungam, kurš ir sagatavojis lielisku ziņojumu. Es gribu pateikties visiem sadarbībā ar viņu un ēnu referentiem. Paldies, Lunačeks kundze! Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī labprāt uh, uh, esmu ēnu referēt, paldies Ordina kungam par ļoti labo sadarbību, par labo ziņojumu. Un tur viņš tiešām centās iekļaut lielākoties mūsu grozījumu. Un tiešām žēl, ka nav paredzēts plašāks debats par šo jautājumu. Es gribētu pievērst uzmanību vienam jautājumam, kas parādījās pēc tam, kad mums bija debats AFET. Un tāpēc arī šis jautājums te nav, nav iekļauts. Maijā vairāk NVO koalīcija uh, publicēja ziņojumu, un es gribētu jums to parādēt par eh, investīcijām pasaules mērogā kasešu eh, bumbās, kasešu munīcijā, un šeit ir runa par tām kompānijām, kas ir arī apdrošināšanas kompānijas un citas, kas finansē uh, kainieku mīnu un kasešu mīnu ražošanu joprojām. Un šajā ziņojumā mēs to kritizējam, un tas ir jāaptur. Tāpēc es gribētu aicināt dalību valstis komisiju, padomi un nacionālos parlamentus atbalstīt šo nevalstisko organizāciju iniciatīvu, lai cīnītos pret investīcijām šo uh, uh cietsirdīgo ieroču ražošanā. Paldies, Lunačekas kundze. Tagad Obermajer kungs lūdzu. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Simtiem miljonu. Uh, kainieku mīnu ir eh, paslēptas visā pasaulē. Klasiskie upuri 70% gadiem, diemžēl, ir eh, civilpersonas. personas. Rezultātā konvencija bija solis pareizā virzienā, bet arī Eiropas Savienībā mums vajadzētu pievērsties mūsu dalībvalstīm. Un 66 gadus pēc otrā pasaules kara, piemēram, manā pilsētā Lincā apmēram 700 nedetonētas uh, aviācijas bumbas ir zem zemes un apmēram 200 tūkstoši eiro izmaksas radīt. Nu, to ir arī šiem uh, zemes kabalu īpašniekiem jāsēdz. Uh, 13.1.2011. Uh, gadā. Uh, bija uh, šis jautājums tika risināts, un arī bija arī pamatdirektīva, un uh, arī kuģa vraku uh, demontāža, un, un es domāju, ka visi šādi risinājumi, te viņi nav apmierināši, un jākonstatē, ka šie pasaules kara re relikviju likvidācija, es domāju, ka tam nav tāda sabiedriska apziņa radīt, lai to risinātu. Paldies! Paldies, Obermajer kungs, un tagad Kēlam kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kolēģis Van Ordens ir eh, tieši īstajā laikā sastādījis lielisku ziņojumu, un to arī labi sagatavoja ekspertu seminārs. Progress ir tiešām būtisks, eh, bet tas ir nevienmērīgs. Ziņojumā ir atsauce uz dažām tiešām lielām valstīm, kā piemēram Krievija, kas vēl nav pievienojušās eh, pretkainieku pret mīnu līgumam Un ir runa arī par milzīgiem krājumiem, kas pastāv dažādās valstīs, kā piemēram Ķīnā un Krievijā. Uh, viņiem ir 100 uh, un 25 uh, miljoni attiecīgi katrai valstī mīnu uzglabātas, tātad krājumos. Dažas valstis pārāk daudz atmīnēšanā paļaujas uz starptautiskajā palīdzību, bet tas ir galvenokārt valstu pašu uzdevums. Uh, uh, uzņemties atbildību par atmīnēšanu. Un ļoti svarīgs vēstījums šajā ziņojumā ir palīdzība upuriem. Tas ir tāds ilgtermiņa jautājums, un uh, šeit ir nepieciešama solidaritāte. Un šeit uh, tā atbalstam tiek sniegt arī es līdzekļi. Tagad beidzam brīvā mikrofona procedūru un došu vārdu komisārs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godējumie parlamenta deputāti, mēs apsveicam eh, Van Ordenkunga sagatavoto ziņojumu darbībām pret, eh, par eh, pretmīnu pasākumiem. Mēs apsveicam progresu, tomēr ļoti daudz vēl ir darāms, ir tīpaši attiecībā uz vieglāk ievainojumām valstīm, kurām ir nepieciešams starptautisks atbalsts, kā arī ir jādomā par palīdzību upuriem. Mērķis ir pilnībā iznīcināt kainieku mīnas, tajā pašā laikā risinot sociālās problēmas, ko tās ir radījušas. Ziņojumā ir norādīts, ka, lai gan jaunu upuru skaits samazinās, tomēr ir nepieciešama palīdzība upuriem. Un tāpēc eh, paliek spēkā nozīmīgi attīstības izaicinājumi. Tāpat arī ziņojums eh, norāda to, cik lielus pūliņus jau ir pielikusi starptautiskā sabiedrība. Un kā daļa no šiem pūliņiem Eiropas Savienība un dalība valstis ir sniegušas eh, politisku, finansiālu un zinātnisku atbalstu pretmīnu pasākumos visā pasaulē. Finanšu atbalstu atbalsts. Turpat 1,8 miljārdu eiro apjomā pēdējo desmit gadu laikā, kas veido aptuveni pusi no visas pasaules finansiālās palīdzības pretmīnu pasākumos. Mūsu atbalsts ir izpaudies dažādās veidos. Pirmkārt, ar kopīgām ārlietu un drošības politikas darbībām Mēs esam veicinājuši attīrīšanu no mīnām, mēs esam veicinājuši Otavas uh, eh, konvencijas uh, darbības veicināšanu, mēs esam aicinājuši pievienoties šai konvencijai, un mēs tagad atsaucamies arī uz jaunu padomis lēmumu pēc otrā pārskata konferences Otavas konvencijai, kas notika eh, Kolumbijā, Kartahenā 2009. gadā. Otrkārt, paredzot attīstības eh, palīdzību, eh, sniegums ir bijis aptuveni 400 miljoni eiro periodam no 2002. līdz 2010. gadam. Treškārt, mēs esam piekrituši, ka būtu nepieciešams pārskatīt vadlīnijas Eiropas Savienības pasākumu plānām. Šīs vadlīnijas to mērķis ir nodrošināt pretmīnu pasākumu uh, iestrādāšanu nacionālajās attīstības programmās un veicināt saiknes starp drošību un šīm programmām. Šāda pieeja pieprasa to, lai saņēmējs valstis priori, padarītu par prioritārām pretmības pasākumus savās programmās. Tāpat arī mēs esam piekrituši vērst uzmanību uz lielāku vietējo kapacitāšu veidošanu un arī jāparedz nākotnes palīdzība E, valstīm, kas e, vismazāk spēj palīdzēt pašas sev. Un es gribu sacīt visiem parlamenta deputātiem, ka atsevišķas pretmīru aktivitātes tiek finansētas ar stabilitātes instrumentu un arī humānā palīdzība ir sniegta piemēram Pakistānā, Dienvidsudānā, Ziemeļsudānā un Šarilankā. Un noslēgumā es gribētu pasvītrot svarīgu aspektu, kuru nepieminēja ziņotājs. Mēs esam nobažījušies par pieaugošo upuru skaitu, eh, kas ir kļuvuši par upuriem mīnām, ko ir izvietojušas nevalstiskas struktūras. Eh, un gribu sacīt, ka tas nopietni apdraud Otavas konvenciju. Un pašā noslēgumā pretvienu pasākumi ir nozīmīgs Eiropas uh, ārlietu pasākumu punkts. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad mēs eh, sēdi pārtraucam līdz pulksten 12, kad notiks balsojums.